Kolēģi, iniciamo subito. Kolēģi, mēs to līdz sāksim eh, sēdi. Mēs eh, sveicam eh, Dienvidāfrikas prezidents eh, gribēja ar mums eh, tikties, un es domāju, ka būtu ļoti nedrīgi, ja Deve komiteja un delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku un ar Panāfrikas dele eh, parlamenta atbildīgā delegācija arī būtu pieda, eh, būtu uzlūgta. Tāpat arī pulkstens desmitos eh, prezidentam ir jādodas projām, viņš tiksies ar Beļģijas karalu Albēru, un līdz ar to mums ir ļoti nedaudz laika mūsu rīdzībā. Vēl gribu sacīt, ka. Kā Prezidents Zuma uzskata, ka Eiropas parlaments ir ļoti svarīgs partners divpusējā plānā, kā arī veidojot e, ekonomisko un politisko dialogu. Un arī e, mūsu tikšanās ir ļoti nozīmīga mieram Āfrikas kontinentā. Ir arī jāpiesaist Dienvidāfrika cīņā pret klimatu pārmaiņām, un mēs ar ļoti lielu interesi uzklausīsim, kā jūs uzskatāt, jūsu attiecības ar Eiropas eh, kontinentu un eh, kāda būtu Dienvidāfrikas eh, loma mūsu divpusējās attiecībās. Ņemot vērā ļoti nedaudz atvēlēto laiku, es bez kavēšanās došu jums vārdu vēlreiz, jūs sveicu mūsu vidi. Un jūsu rīcībā ir 10 līdz 15 minūtes Thank you very much. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji, ārlietu komitejā. Cienījamo priekšsēdētāji attīstības komitejā un cienījamie priekšsēdētāji, kas darbojas komitejā uh, sadarbībā ar Āfriku, cienījamās dāmas un godātie kungi. Šī ir pirmā reize, kad es uzstājos Eiropas parlamentā un vēlos teikt, ka esmu ļoti pateicīgs parlamentu vadītājiem par to, ka viņš ir gatavs runāt par svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar sadarbību, ar attīstību, ar klimatu pārmaiņām. Un ar konkrēti viņš runā par Eiropas sadarbību ar Dienvidu Āfriku. Vēlos teikt, ka sadarbība ar Eiropas Savienību līdz šim ir nesus lielu gandarījumu. Tik tiešām mūsu sadarbība ar Eiropas Savienību ir sākusies jau pirms 16 gadiem, kad uh, mēs attīstījām demokrātisko valsti. Un mums notika arī trešais Eiropas Savienības un Dienvidā Afrikas samits. Un šajā samitā varējām runāt par svarīgiem jautājumiem. Varējām arī redzēt, ka Eiropas Savienībā ir uh, Dienvidā Afrikas partneris attīstībā un uh, sadarbībā. Jau tagad mūsu sadarbība ir ļoti veiksmīga un eksistē 12 dialogu fórumi tādos sektāros kā enerģētika, vīdē, veselība, ilgspējīga attīstība, tirzniecība, zinātne tehnoloģijas, Visā šajās jomās mēs sadarbojamies ļoti konkrētos projektos un programmās. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka jau kopš 1994. gada Eiropas Investīcija banka ir piedāvājusi vairāk nekā 2 miljārdus eiro, vairāk nekā 40 pro projektiem, kas ir papildinājuši mūsu valdības darbu ārkārtīgi svarīgos attīstības sektoros gan pakalpojumu sniedzēju aspektos, enerģētikas, infrastruktūras, attīstības aspektos, arī palīdzot maziem vidējiem uzņēmumiem un sniedzot mikrofinansējumu. Investīcijas infrastruktūrā un attīstībā palīdzēja mums arī kļūt par uh, 2010. gada uh, futbola čempionātā uh, uh, valsti, kā arī Dienvidāfrikas attīstības komitejā mēs darbojamies Āfrikas Unijā, kā arī valstu grupā, kas ietver Āfrikas uh, klusā okeānā un Karību sala, salas salu valstis. Un visu šie centieni skaidri parāda to, kā Eiropas Savienība var spēlēt ārkārtīgi svarīgu lomu jaunatīstības valstīs. Un pateicoties tam partnerība ar Dienvidam un uh, ar Dienvidu reģioniem Āfrikā un ar citiem reģioniem pasaulē ir jāpapildina ar attīstības mērķiem, kas ir izvirzīti mūsu pašu reģionā. Šajā kontekstā vēlos teikt, ka Eiropas Savienības un Āfrikas trešais samits kas ir paredzēts Lībijā novembrī, ir ārkārtīgi svarīgs notikums. Šeit mums būs iespēja pirmkārt apstiprināt, ka mūsu solījumi partneriem ir spēkā, tad redzēsim arī, kā mēs varam kopīgu stratēģiju veiksmīgāk īstenot. Mums ir izstrādāta stratēģija pēc 2010. gada. Mēs varam redzēt, ka Eiropas Savienības un Āfrikas sadarbībā ir milzīgs potenciāls. Gal galā mums ir svarīgi, lai um, Āfrikas kontinentā būtu ļoti taustam ir izcinājumi, taustam ir rezultāti. Mūsu mērķis ir konstruktīva sadarbība, kas ļautu izveidot realistisku rīcību un uh, partnerību, un ļoti svarīgi šeit iekļaut gan līderības aspekts, gan arī savstarpējas atbildības aspektus. ANO konferencē par uh, tūkstošgads mērķu pārskatīšanu. Šī konference informēs arī mūsu samitu un par to, kāda tiks izvēlēta kopīgā stratēģija pēc 2010. gada. Dāmas un kungi, Eiropas Savienības un Āfrikas attīstība, sadarbība, kā arī sadarbība ar Klusa okeānu un Karību salu valstīm ir īpaši svarīga, it īpaši tirzniecības jomā. Mēs sastopamies ar dažādām grūtībām, protams, arī mūsu ekonomiskās sadarbības nolīgumā ir šī nolīguma izpildē ir zināmas grūtības. Un otrajā Eiropas Savienības un Āfrikas samitā, kas notika 2007. gada Lisabonā, par šiem jautājumiem tika runāts ļoti plaši. Taču joprojām Situācija nav mainījusies, un arī tagad īstenībā atrodamies tajā pašā situācijā. Sadak un EPA grupas dalībnieki ir ieinteresēti tajā, lai pabeigtu sarunu gaitu. Tā pašā laikā ir jāatgādina, ka ir jākoncentrējas uz attīstības mērķiem, kas ir savstarpēji pieņemami, un ir jānoslēdz gala nolīgums, kas atbalsta Dienvidu Āfrikas reģionālās integrācijas centienus. Un šeit ir jā, jānorāda uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas ir jāatrisina, pirms varēsim noslēgt galīgo nolīgumu, piemēram, Doha sarunu kārtas, rezolūcijas un šī raunda pabeigšana nodrošinās arī to, ka starptautiskā tirzniecība būs pārskatāmāka un varēsim attīstīt tādu darba kārtību, lai vismaz divas trešdaļas no PTO dalību valstīm piedalītos šajā darbā. Mēs skaidri saprotam, ka Eiropas parlamentam ir izšķiroša loma Eiropas Savienības un Āfrikas savstarpējo attīstību, savstarpējās sadarbības attīstībā. Un šeit es runāju nevis tikai par manu valsti Dienvidāfriku, bet par Āfriku kopumā. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments var būt dzinējs spēks, kas ļauj mūsu atti attiecībām attīstīties ar vien izdevīgāk un rezultatīvāk. Un mēs no savas puses, protams, sadarbosimies ar komitejām, tīpaši ar tām komitejām, kas darbojas jautājumos, kas ir svarīgi mums, mūsu reģionām un visam kontinentam. Aicinām Startautiskās tirzniecības komitejas Dienvidāfrika oktobri, kur mēs varēsim izskatīt uh, daudzus aspektus, par kuriem esmu jau runājis, un arī citus. Esam arī ļoti gandarīti par labām attiecībām, uh, kas mums ir delegācija attiecībām starp Eiropas Savienību un Āfriku. Un šeit mēs varam redzēt, kā Eiropas Savienības un Āfrikas kopīgā parlamentārā asamblēja ļauj mūsu parlamenta deputātiem turpināt uh, sadarbību un nodrošināt sastarpējos sapratni. Dāmas un kungi, uh, globalizācijas paplašināšanā, kā arī uh, globālā krīze ir uh, ierobežojusi mūsu resursus. Te pašā laikā mēs nedrīkstam atteikties no ilgspējīgiem mērķiem un to sasniegšanas. Mums ir vajadzīgas ilgspējīgās partnerības, tāpēc mūsu strateģiskās partnerības tādas kā ar Eiropas Savienību, protams, paliek spēkā un mēs esam ļoti motivēti, lai turpinātu šo partnerību attīstību. Mēs skaidri saprotam, ka mūsu uh, attīstības mērķi, pateicoties partnerībā ar Eiropas Savienību, šie mērķi tiks īstenoti un katrs šeit varēs gūt labumu gan Dienvidāfrikas iedzīvotāji, gan arī Eiropas valstu iedzīvotāji. Mīļš paldies jums par atvēlēto laiku un ļoti laipnu uzņemšanu. Es saprotu, ka laika mums nav daudz, un es, protams, labprāt runātu par daudz plašāku jautājumu klāstu ar jums, Eiropas parlamenta deputātiem, jo mēs visi saprotam, ka vienīgais veids, kā panākt labu risinājumu, ir ļaut deputātiem, kas ir tautas pārstāvie, uh, piedalīties uh, ļoti intensīvi pārvaldībā un šādā veidā nodrošināt labāku nākotni iedzīvotājiem. Paldies! Grazie, Presidente. Il tempo a disposizione è... Paldies! Mūsu rīcībā tik tiešām ir pavisam nedaudz laika, tāpēc es ļoti stingri sekošu tam, kā jūs izmantojat sev atvērto runas laiku. Bez kavēšanās došu vārdu kolēģis Trīflerei no attīstības komitejas. Katram runātājam būs viena minūte, lai uzstātos. Lūdzu, Štrifleris kundze, paldies priekšsēdētāji Dienvidā Afrikā. Saskaņā ar Eh, ESO ir, ECO ir eh, eh, valsts, kas attīstās samērā strauji. Kā jūs redzat tās lomu Āfrikas kontinentā? Un kā tā varētu būt kā izaugsmes dzinējs pēks? Kā jūs uzskatāt Eiropas Savienības saņemto palīdzību attīstībai, kā tā tiks izmantota un kādu jūs redzat nākotnes perspektīvu? We collect, uh, a few, okay. L'onorevole Cashman, presidente della delegazione per le relazioni con il Sudafrica. Cashman kungs atbildīgais eh, no uh, de, de, de, Āfrikas delegācijas. Es atsaucu sarunas laiku priekšsēdētāji. Ļoti jauki no jums turpina priekšsēdētājs nākošais galēras eh, no dele, delegācijas attiecībām ar Panāfrikas parlamentu. Tieši tas pats no manas puses. Labi, nākošais Mišels priekšsēdētāji, mēs visi zinām, ka jūs bijāt ar ļoti nozīmīgu lomu kā mediatoru lomu vairākos konfliktos Afrikā. Es gribēju tā kā laika ļoti maz e, pieminēt situāciju Zimbabvē. Es domāju, ka bez jūsu starpnieku darbības Zimbabve nebūtu attīstīsies, kā tā ir attīstījusies. Pēc, ja ir vēl aizvien ļoti daudz somšo punktu, jūs zināt, ka Eiropas Savienība patur spēkā dažādus ierobežojumus Zimbabves sakarā. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šiem ierobežojumiem, par to piemērotību un vai tas palīdz, vai tas ir pretproduktīvi. Paldies. Paldies. Nākošais Svensons. Thank you very much. Mr. President, you know. Paldies, priekšsēdētāji, jūs zināt, uh, Dienvidu Āfrikā uh, tiek īstenot projekti uh, aids apkarošanai, un uh, tie ir uh, guvuši lielus panākumus, un uh, šā projekta dibinātāji ir arī no Zviedrijas, ņemot vērā to, ka AIDS HIV ir ļoti nopietna problēma Āfrikā, vai jums ir paredzēts kāds eh, radikāli pasākumi šā slimības apkarošanai? Un um, mēs, mūsu pārstāvi tikās ar Nelsonu Mandēlu pagājušajā vasarā, man tas bija liels gods, mēs uh, šajā projektā iesaistīties. Man arī ir liels gods un es ceru, ka jūsu valdības atbalsts šim projektam pieaugs. Vārds Gomešs kundzi. Paldies, priekšsēdētāji kungs Nelsons Mandela ir ne tikai Dienvidāfrikas varonis, bet gan visas cilvēces varonis un mans personiskais varonis. Dienvidā Āfrika ir baudījusi pasaules solidaritāti cīņā par mm, Mandelas atbrīvošanu. Tagad uh, ir cita sieviete Barto Kalmidesa, kur ir pelnījusi mūsu kopīgu atbalstu un arī jūsu atbalstu vārds Vatsankungam. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos sveikt uh, prezidentu Zumu mūsu vidū. Es gribu teikt, ka mēs ar abrīnu sekojam viņa valsts attīstībai pēdējo uh, gadu laikā un vēlam panākums arī nākotnē. Ir arī es ceru, ka šī vienošanās starp Dienvidu Āfriku un Eiropas Savienību palīdzēs padziļināt mūsu sadarbību globālos jautājumos un veicināt šo attīstību. Un tomēr prezidents Zuma dažus no mums satrauc ziņojumi par to, ka varētu tikt pieņemti jauni likumi par plašsaziņas līdzekļiem, kas varētu ierobežot žurnālistu darba brīvību. Varbūt jūs varētu mums komentēt šos likuma projektus un apliecināt, ka jūs joprojām iestājaties par plašsaziņu līdzekļu brīvību. Sargentīnī kungam, var, kundzei vārds paldies. Es kā Dienvidāfrikas delegācijas vicepriekšsēdētāja esmu ļoti iepriecināta jūs sveikt mūsu vidū un teikt, ka demokrātija demokrātija un parlaments ir ļoti būtiski, lai aizstāvētu tautas intereses. Pēdējo mēnešu laikā notiek ļoti aktīvas debates Dienvidāfrikā par preses brīvības um, aizsardzības likumu un par apelācijas tiesas iesaistīšanos šajā jautājumā. Es gribētu zināt, vai jūs varētu mūs informēt par par uh, Dienvidāfrikas valdības nostāju attiecībā uz plašsaziņu līdzekļu apelācijas tribunālu, un vai jūs varētu komentēt Van Rompaja uh, kunga uh, ierosinājumus pārtraukt daļu sankciju pret Zimbabvi. Van Orden kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, vēlos sveikt prezidentu Zumu mūsu vidu. Pagātnē Dienvidu Āfrika nav vēlējusies uzņemties le, reģionālā līdera lomu Āfrikas dienvidos, un šeit es domāju tieši eh, Zimbabves eh, situāciju, bet pēdējo gadu laikā ir notikusi, zinām, pozitīva attīstība. Uh, Uh, tajā laikā, kad Zimbabvē uh, Mugabes režīms uh, apspieda cilvēkus Dienvidā Afrikā mm, neprotestēja. Un ja mēs tagad paskatāmies, kāda attīstība turpinās, kas notiek Meranges dimantu raktuvēs, mums, mums saka, ka nevajadzētu noteikt um, orientētas sankcijas. Es gribu teikt, ka šīs sankcijas nav vērstas pret Zimbabvi, bet gan pret Mugabi un viņa atbalstītājiem, kuri pēdējo vismaz desmit gadu laikā ir eksploatējuši Zimbabves tautu. Es, cer, es cerētu, ka arī Dienvidāfrika uzņemsies stingru nostāju šajā jautājumā. Vārds atsik eh, Georgi kungam. Jā, es vēlētos arī no savas puses sveikt mūsu vidū Dienvidāfrikas prezidentu un uzdot šādu jautājumu. Pēc jūsu domām, kādas ir nopietnākās problēmas, ar ko saskars viņa valsts šodien? Un es arī vēlētos dzirdēt pāris vārdus par uh, olimpisko spēļu būvēm, kādas ir iespējas uh, valstī izmantot šīs um, sporta būves un uh, kā tos cilvēkus, kas, uh, kā runātājs saka, Olimpisko spēļu laikā ir darbojušies kā apsargi vai uh, citi, citus darbus peldījuši, viņi nav joprojām saņēmuši algu un joprojām ir streiko. Klāskungs, priekšsēdētāji. Um, kā flāms, um, es vienmēr esmu ieinteresēts bijis attīstībā Dienvidāfrikā, jo mēs runājam līdzīgās valodās, uh, flāmu un afrikāņu valodās. Bet mēs mūs arī satrauc uh, šī situācija un noteikti noziegumi, kas ir vērsti pret baltajiem fermeriem uh, kopš 1994. gada jau ir notikuši vairāk nekā 3000 uzbrukumi baltajiem uh, fermeriem un daudz no viņiem arī ir nogalināti. Un uh, šeit uh, par šo problēmu varētu runāt kā par struktūrālu problēmu. Ir uh, tādi aicinājumi uh, izteikti, kā nogaliniet baltos fermerus, ir uh, tā īpašas organizācijas izveidots. Es gribētu zināt, ko jūs darāt un ko esat paredzējuši darīt nākotnē, lai šādas situācijas apturētu. Paldies, vārds Lānsberģa kungam. Priekšsēdētāja kungs, eh, prezident kungs, es eh, vēlētos jūs lūgt eh, pastāstīt par Dienvidu Āfrikas miera veidošanas un miera uzturēšanas centieniem Āfrikas kontinentā, tā skaitā arī Āfrikas ziemeļdaļā. Un pēdējais runātājs Pancēri. Uh, priekšsēdētāji, es pavisam īsi uh, runāšu. Es arī domāju, ka Dienvidāfrika ir valsts, kurā strauji attīstās un risina savas uh, lielākās problēmas, bet tomēr uh, zināmas grūtības joprojām nav pārvarētas. Proti noziedzības līmenis Dienvidāfrikā ir augsts, kas varētu arī uh, Uh, kavēt jūsu turpmāko izaugsmu un attīstību. Es vēlētos, lai prezidents Zuma mums pastāst, kāda plāni ir apstiprināti vai tiks apstiprināti nākotnē cīņā pret noziedzību. Uh, Dörfēr kungs vēlas runāt. Priekšsēdētāja kungs. Dienvidāfrikā notika ļoti smags futbola čempionāts, un jūs esat ieguvuši tādu milzīgu pieredzi, un tiešām visi te labāki, jo es varu teikt, ka mēs varējām redzēt citu attēlu, citu bildi attiecībā uz Dienvidāfriku, nevis tos parasto, kā parasti masu mēdījos tiek attēlots, un tad jautājums ir, kā jūs pēc būtības varēsiet lietot šo pieredzi, jo šobrīd ir tā, mēs saņēmām informāciju, ka lielākoties tie bija starptautiskie koncerni, kas bija ieguvuši to lielāko pēļņu no uh, šī pasākuma. Lūdzu, prezident, jūs iespēja atbildēt. Thank you, thank you. I can see I'm in parliament. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu tiešām, ka esmu parlamentā, ka atrodos parlamentā. Uh, dzirdot tik daudzus un dažādus jautājumus. Es varu teikt, ka atbildes dažiem jautājumiem prasītu ļoti ilgu laiku, ja mēs tiešām gribētu visos iedziļināties, jo dažiem jautājumiem tiešām būtu nepieciešam, ļo, nepieciešamas ļoti garas atbildes. Es gribētu sākt atbildes pieskaroties Zimbabvei, jo tika uzdoti vairāki jautājumi par Zimbabvi, un tad es pievērsīšos arī citiem jautājumiem, jo es redzu, ka jūs sekojat tam, kā tiek ievērots reglaments un uzstāšanās laiks. Par Zimbabvi es vēlētos uh, jums teikt sekojošo. Kā jūs zināt, Dienvidu Afrika ir iesaistījusies šai procesā jau no paša šiem problēmas pirmsākumiem. Tad, kad šī problēma sākās, Dienvidu Āfrikas valdība iesaistījās, bija daudz, daudzu, ko mēs arī izdarījām toreiz, bet to neviens nepamanīja. Mēs uh, centāmies uh, apturēt problēmu tās pirmsākumos. Mēs pat izveidojām apvienotās ministru komitejas, lai apturētu šo situācijas pasliktināšanos. Jo mēs arī apzinājāmies, ka Zimbabves situācija tieši ietekmē situāciju arī Dienvidu Āfrikā. Mēs, eh, šis jautājums tiešām mūs ļoti eh, skāra. Un tādēļ nav pareizi teikt, ka mēs nevēlējāmies uzņemt, līd, uzņemties līdera lomu. Patiesībā to mēs darījām pirms uh, citi sāka kaut ko darīt. Un mēs bijām apņēmības pilni strādāt kopā par spīti mūsu atšķirīgajiem viedokļiem patiesībā bijušā prezidentam Begija iesaistīšanās netika pamanīta, bet viņa iesaistīšanās šai procesā noteikti noved pie tā, ka tika pastiprinātas normas konstitūcijā par balsu skaitīšanu, un balsis skai, tika ļoti rūpīgi uh, skaitītas, un tas tika uh, panāks pateicoties prezidentam Begī uh, centieniem, kurš pārliecināja visas politiskās partijas, ka jāsāk balsis skaitīt balsošanas iecirkņos. Un tādēļ mēs varējām saņemt daudz skaidrākus vēlēšanu rezultātus, bet toreiz šādus uh, pasākumus neviens nepamanīja. Pēc tam Sadek iesaistījās šai procesā. Uh, globālā vienošanās, par ko mēs runājam tagad, uh, tika panākta pateicoties Dienvidāfrikas centieniem. Bet, protams, no Dienvidāfrikas sagaidīja, lai mēs uh, kritizējam un asti vēršamies pret Zimbabvi. Mēs nolēmām tā nerīkoties. Mēs eh, centāmies veikt tādus pasākumus, kas dotu reālus rezultātus un nevienu neaizskartu. Un mēs uzskatām, ka mūsu iesaistīšanās Zimbabvē tiešām ir devusi reālus rezultātus. Un sadeks Eh, samitā pirms astoņām nedēļām aptuveni mēs arī eh, sniedzām ziņojumu, norādot lielo progresu, kas ir sasniegts Zimbabvē saskaņā ar ceļa karti un noteikto grafiku. Un eh, šajā brīdī sadek dalībnieki apzinājās, ka Dienvidāfrika Afrika kāds ir uh, Dienvidāfrikas viedoklis par sankcijām, ka ir jāvēršas pie starptautiskās uh, sabiedrības prasot atcelt sankcijas, lai padziļinātu attīstības procesu. Mēs uzskatām, ka tie jautājumi, tās problēmas, kuras uh, vēl it kā attaisnoja sankciju pastāvēšanu, Eh, eh, tie varbūt nebija tie smagākie jautājumi. Un es uzskatu, ja mēs turpinām īstenot sankcijas, ko jūs saucat par ierobežotām sankcijām, kas vērstas pret uh, atsevišķiem indivīdiem, tad šis arguments, ko Zan, Zanu Pief uh, min, uh, tad eh, tas ir, tiek darīts, lai atbalstītu vienotības, nacionālās vienotības valdību, bet patiesībā tas, šīs sankcijas traucē šai valdībai strādāt piln, ar pilnu sparu, jo eh, daļa no valdības locekļiem nevar braukt uz ārvalstīm un tādējādi tiek traucēts valdības darbs, it kā šīs sankcijas ir ierobežotas, bet tās uh, skār konkrētus ministrus, kuri nevar pildīt savus pienākumus pilnā apjomā. Un šis jautājums ir jāatrisina. Pēc mūsu domām, ja sankcijas netiek atceltas, tad patiesībā mēs uh, atbalstām tos, kuri vēlas saglabāt spriedzi šai valstī vēl ilgāku laiku. Un ja šī spriedze pieaugs, tad var rasties tāda situācija, ka vēlēšana laikā notiek uh, vardarbības akti. Bet uh, sankcijas Uh, nav liederīgas, ja mēs ņemam vērā to, ko dara sadek, bet ja sankcijas tiktu atceltas, tad tas būtu ļoti pozitīvs solis sadek izpratnē, jo ja sadek rīkojas, tad, tad, ja sankcijas turpinātos, tas uh, grautu uh, sadek darbības uzticību uzticamību un būtu nāktu par labu tiem, kuri šas pret Zimbabvi. Es zinu, kāda ir situācija. Dieni, Dienvidāfrikā šobrīd atrodas 3 miljoni zimbabviešu. Mēs uh, zinām, kāda ir opozīcijas izcelsme un nostāja, un nevar teikt, ka mēs gribam visiem izpatikt. Mēs gluži vienkārši gribam atrisināt problēmas, kas ir Zimbabvē, un tādēļ Sadek vēršas pie starptautiskās sabiedrības aicinot atcelt sankcijas vai vismaz tās iesaldēt, lai uh, būtu iespēja turpināt uzsāktos pasākumus Esmu pārliecināts, ka jebkāda miedarbība un sarunas uh, nāk par labu situācijai, un es domāju, ka mm, starptautiskai sabiedrībai vajadzētu dot šādu iespēju virzīties uz priekšu. Bet pretējā gadījumā sankcijas kavē sadek mm, turpmākos pasākumus Zimbabvē. Es uzskatu, ka mūsu sasniegumus varētu ietekmēt pastāvošie šķēršļi. Mēs uh, cenšamies pārliecināt Zimbabviešus, ka pat visarežģītākie jautājumi ir mazāk svarīgi par uh, valsts uh, nākotni. Un uh, nevar ziedot visas valsts uh, nākotni kādu domstarpību uh, dēļ. Un vēlēšanās uh, tautai jāpieņem lēmums, jāpalīdz risināt Zimbabves problēmas. Un šeit ir runa par uh, to, ka mūsu valsts visvairāk cieš no Zimbabves situācijas, vairāk nekā citas reģionu valstis. Es gribēju teikt, ka gribēju runāt īsi par šo jautājumu, bet šis jautājums ir ļoti svarīgs un tas nav teorētisks jautājums, un mēs uzskatām, ka tās, tā mēs varētu palīdzēt atrisināt situāciju Zimbabvē. Uh, es gribētu arī parunāt par tādu jautājumu, kā uh, plašsaziņas līdzekļu apelācijas tribunāls par uh, šo jautājumu 2007. gadā runāja Āfrikas Nacionālā kongresa konferencē un tika pieņemta rezolūcija, kurā bija teikts uh, izsvērt iespēju par šādas institūcijas izveidošanu. Un tagad tā, vispirms mēs nolēmām izvērtēt uh, situāciju, bet tagad tas tiek pasniegts, ka mēs it kā jau esam izstrādājuši un iesnieguši likumu projektu. Mēs vēlējāmies, lai procesā piedalītos arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Jo plašsaziņas līdzekļu darbība ietekmē Dienvidāfrikas pilsoņu tiesības. Ir jānodrošina privātās dzīves un cilvēciskās cieņas uh, uh garantijas un Āfrikas Nacionālajām, Āfrikai Nacionālām kongresam ir uh, pienākums nodrošināt pilsoņu tiesību aizsardzību saskaņā ar konstitūciju. Un uh, uh, plašsaziņas līdzekļi paši ir atzinuši, ka pašregulācijas institūcijas, kas darbojas šobrīd, nav adekvātas. Uh, ka ir nepieciešams uh, ombuds, uh, kurš uh, izskata strīdus, un daudzos gadījumos ombuds ir atzins, ka plašsaziņas līdzekļiem būtu jāatvainojas. Un kā pilsonim man ir nepieciešams tiesības iesniegt apelāciju un prasīt kompensāciju, ja, ja manas tiesības ir aizskārtas. Bet šādas iespējas šobrīd nepastāv. Ja es kā pilsonis neesmu apmierināts ar situāciju, tad man ir tiesības uh, iesniegt sūdzību. Mēs, kā valdošā partija, cīnījāmies par preses brīvību, preses tiesībām, un mēs aplie esam apliecinājuši, ka par to mēs iestāsimies pilnā mērā, bet šo brīvību nevar, nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, ja notiek tikai pašregulācija šai jomā, lai gan citās jomās ir stingrāka regulācija, kādēļ mums uh, pieļaut šādu pārmērīgu brīvību, kas tiek dažkārt ļaunprātīgi izmantot. Nevar teikt, ka mēs esam noguruši no preses brīvības. Tā ir ļoti svarīga sabiedrībai. Bet ir arī jānodrošina valsts uh, noslēpumu aizsardzību. Un nevar teikt, ka nav nevienas valsts, nav tā, ka nav tādu valsts, kuram nebūtu valsts noslēpumu. Un jautājums arī, cik tālu var iet šai jautājumā. Dienvidāfrikā jau ir spēkā likums, kas uh, paredz valsts noslēpuma aizsardzību. Un uh, tie, kas komentē šo situāciju, to uh, pārspīlē un sarežģīja jautājums par eh, likums par presas brīvību jau ir pieņemts, bet jautājums par šādu tribunālu izveidošanu joprojām tiek tikai izvērtēts. Eh, tā runājot par attīstību, par uh, infrastruktūras, sporta infrastruktūras uh, būvniecību fu futbola uh, čempionātam. Un mums bija paredzēts arī budžets šīs infrastruktūras turpmākai attīstībai, uzturēšanai, un tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas strādāja šajā sporta uh, šajos sporta objektos, ka nekur nepazudīs, ka viņi turpinās darbu, jo finansējums tam ir paredzēts. Izatsu. O, tas vandu. Es tagad skatos vēl citus jautājumus, kamēr vēl priekšsēdētājs nav cits savu rāmurīti. The... Attiecībā uz to, kāda loma Dienvidāfrika var būt Āfrikas kontinentā. Mēs domājam, ka ņemot vērā lielumu, attīstību, pieredzi Dienvidāfrikā, mums ir ļoti nozīmīgi šī loma, un mēs tādu arī īstenojam. Mēs eh, ikvienā sarežģītā punktā Dienvidāfrikā mēģinām pārtraukt vardarbību, nodrošināt mieru, mēs piedalāmies mieru uzturēšanā, mediācijas procesā, Kā valsts mēs izmantojam lielus resursus, un tādā veidā mēs arī sevi uzlūkojam. Mēs arī uzlūkojam sevi kā, kā vārtus uz Āfrikas ļoti daudzām lietām, un tādējādi mēs atzīstam pašu savu lomu. Mēs neuzskatām, ka mūsu loma varētu būt sekundāra, jo mums, vai otrā plāna loma, jo mums ir iespējas un mums ir kapacitātes, un mēs arī tāpēc arī kojam. Tā, Tāpat runājam par HN eh, un AIDS. Es domāju, ka mūsu politika bija par HIV un AIDS runājot, mūsu politika bija ļoti pareiza, bet eh, problēma bija uh, eh, HIV un AIDS politizēšana. Mums bija jāsagatavo programmas, jo Atsevišķiem bija atse, atšķirīgi viedokļi, kur mēģināja dominēt debatēs. Ko tad mēs darījām? Mēs eh, izstrādājam ļoti eh, darbspējīgu un rīcībspējīgu programmu cīņai pret hivaits. Mēs veicām testēšanu. Eh, testēšana turpinās, uzsverot to, ka pilsoņiem ir jāzina, kāds ir viņu status, neatkarīgi no tā, kādi ir rezultāti tas e, kļūst par konfidenciālu jautājumu konkrētajam individam, bet mēs aicinām ikvienu veikt šo testu. Un tā, e, šī programma turpinās, tāpat arī e, citas programmas šajā sakarā. Well, on the issue of, um... Tālāk runājot par Ētiopijā eh, ieslodzīto sievieti. Varbūt manā rīcībā nav visas detaļas, jo viena lieta ir, ja jūs sakāt, ja viņa ir kā Mandela, es būtu zinājis, eh, es būtu zinājis vairāk par šo jautājumu, bet jā, arests un aizturēšana nav notikusi taisnīgi mums ir savi viedokļi, bet mēs nezinām, vai šie cilvēki ir pārkāpuši savas valsts likumus vai citā, tāpēc ir ļoti grūti tagad eh, tādā pilnīgi noteiktā veidā sniegt jums uh, komentāru, bet ja tās būtu Mandela, tad mums būtu viedoklis pausts skaidrs uh, un nekavējoties. Runājot par olimpiskajām spēlēm, jā, mēs uh, gribētu noturēt savā valstī olimpiskās spēles. Mums ir šādas kapacitātes, un mēs pat pieteicāmies 90. gadu vidū, mēs eh, neieguvām šoreiz uzvaru, bet šoreiz es domāju, ka mums būtu atbalstītāji. You, no answered, un vai ir kādi vēl palikuši neatbildēti jautājumi? Well, with regard to the economic benefit... Runājot par 2010. Eh, gada ekonomiskiem eh, guvumiem, tie ir ārkārtīgi milzīgi. To, ko mēs esam guvuši infras, no infrastruktūras, un vis, mēs esam um, izveidojuši jaunu stadionu, mēs esam uh, jaunus stadionus, ceļi uzlaboti, lidostas, un mēs esam ļoti gandarīti, ka ekonomiskā attīstība Dienvidāfrikā uh, būs veiksmīgāk pēc 2010. gada, taču tā arī eksponē Dienvidāfriku pasaulē. Citi nekad nezināja, ka Dienvidāfrikā ir tādas kapacitātes, kādas tās ir, un tagad tā beidzot ir saskatīta. Pirmkārt, šīs kapacitātes, lai eh, savlaicīgi varētu izdarīt lietas, ievēlot grafikus, respektēt eh, termiņus, un FIFA futbola federācija bija ļoti E, gandarīta ar viņu rīcībā nodotiem objektiem, kā arī organizatoriskās spējas bija pilnīgi fenomenālas. Mēs varējām visu sakārtot organizēt, taču papildus visam pārējiem bija tas, kā 2010. gads šis čempionāts apvienoja Āfrikas nācijas. Tas bija jaunais Āfrikas eh, gars, Mandelas gars, kas atgriezās Visi e, lepojās ar to, ka viņi ir Dienvida afrikāņi, ka viņi lepojas ar savas valsts karogu. Tas bija ļoti nozīmīgi ekonomiski, politiski un samierināšanās ziņā. I think uh, we've tried it. Es domāju, ka Tomēr vēl pēdējo pārbaudu veikšu. Oh, <clears throat> violence. Eh, vardarbība pret eh, fermeriem. Jā, tā ir daļa no noziedzības Dienvidāfrikā. Un, kā jūs zināt, mēs cīnāmies pret noziedzību un fermu lauksaimniecību gadījumā ir sagatavots īpašs eh, plāns, eh, pat eh, tāds plāns, ar kur ir apmierināti paši fermeri un, protams, noziedzība vispārīgi ir samazinājusies ir pat ziņojums sagatavots iekšā departamentā, eh, kurš norāda, ka mums izdodas eh, samazināt noziedzības līmeni. Vai es eh, ko sacīju par mieru uzturēšanu Āfrikā? Šķiet, ka es to darīju. Vai ir vēl kāds neatbildēts jautājums, uz ko es neatbildēju? Ja tāds ir, tad lūdzu atgādiniet man, jo man šķiet, ka es esmu iekļāvies atvēlētajā laikā. Paldies! Colleghi, ritorniamo al punto 1, approvazione dell'ordine del giorno. Cienījamie kolēģi, nu tagad mums ir jāsāk nopietni strādāt, un pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai mums ir kāda iebilduma? Nu, ņemot vērā, ka dispečeri streiko, tas nozīmē, ka daži jautājumi tiks atcelti, pārcelti. Mums bija paredzēts tikties ar Pavlo Klimkinu un Borisu Tarasjuku, kas ir Ukrainas ārlietu ministra vietnieks un Ukrainas parlamentā Eiropas Savienības integrācijas komitejas priekšsēdētājs. Mēs neizskatīsim šo jautājumu no rīta, bet pēcpusdienā ap kādiem pieciem. Biroja paplašinātā sanāksme tagad tiek uzskatīta par 11 ā, paplašinātas prezidijas, kas ir 11. punkts, notiks no rīta. Tad nākamais jautājums ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 2. 6. un 7. septembrī. Ja nav nekāda iebildumu, uzskatīsim, ka protokoli ir apstiprināti. Punto successivo, conclusione di un accordo di Tagad izskatīsim piekto punktu. partnerības un sadarbības nolīguma ar Turkmenistānu apspriešana un noslēgšana, ieteikuma projekta izskatīšana. Referente ir Nārika Nikolai. Atgādināšu kolēģiem, ka mums šeit ir divi atsevišķi dokumenti. Vienā gadījumā mēs šeit runājam par uh, rekomendāciju projektu. Un ir atsevišķs dokuments, kas ir sestais punkts šodienas darba kārtībā, ir rezolūcijas priekšlikums par partnerības un sadarbības nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm un Turkmenistānu. Un parlamentam šeit ir jādod savu piekrišanu, lai starp Eiropas Savienību un Turkmenistānu tiktu noslēgts līgums. Un tagad lūdzu Nikolai Kunze. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu savā dzimtajā valodā, tāpēc, ka vēlos izteikties maksimāli skaidri. Runājot par rezolūcijas priekšlikumu, es vēlējos, lai tiktu atspoguļots līdzsvars eh, starp lietām, kas Turkmenistānai ir nepieciešams eh, demokrātijas atbalsts un tas, kas ir nepieciešams Eiropas Savienībai. Tātad atbalsts eh, kaimiņu attiecībās stabilitātei, eh, demokrātijai un ekonomikai, kas ir nepieciešams abām pusēm. Pēdējā laikā Turkmenistāns attīstība ņemot vērā arī energoresursu izmantošanu. E, Turkmenistāna ir mēģinājusi izmantot, izveidot minimālu e, standārtu saviem pilsoņiem, ko tā mēģina nodevēt par, um, ko varētu nodevēt par piedienīgu. Un disk, e, sava Turkmenistānas apmeklējuma laikā es varēju apspriest šo jautājumu gan ar amatpersonām, gan ar uh, E, pilsoņiem, kā arī ar Ašhabadas diplomātisko korpusu. Papildus tam es gribētu sacīt, ka Eiropas vērtību garā dialogs e, un sadarbība tiem ir jādod priekšrokā. Un es uzskatu, ka Vidusāzija ir jāiekļauj mūsu sadarbības darba kārtībā ne tikai jautājumos, kuri attiecas uz mūsu uh, ekonomiskajām interesēm un ekonomisko dialogu, bet arī jautājumos, kas attiec uz atbalstu mūsu interesēm attiecībā uz stabilitātu un demokrātiju, lai, kas ļoti būtiski, lai varētu nodrošināt drošību Eiropas kā, eh, Savienības kaimiņa attiecībās. Es domāju, ka parlaments tieši tāpat kā Eiropas. Eh, Eiropa padome ir interesēta, lai šis nolīgums tiktu noslēgts, jo mēs nevaram kā aktīvi partneri iesaistīties darbā, ja mēs nevaram balstīties uz eh, skaidru juridisku ietvaru. Dialogs starp eh, Eiropas Savienību un Turkmenistānu eh, tam ir nepieciešams juridisks spēks, juridisks pamats, kas padara šo dialogu atbalstītu un efektīvu. Es domāju, ka mums ir jau Eh, eh, skatā vairāki aizspriedumi, kuri attiecas eh, gan uz informāciju, gan uz veidu, kā mēs gūstam informāciju. Esmu pārliecināta, ka Turkmenistāna vairs nav tas, kas pasaules politikas sejā būtu Ziemeļkoreja. Protams, mēs nevaram Turkmenistānu salīdzināt ar Eiropas Savienības augstajiem demokrātijas standartiem. Taču progress, kas ir īstenots pēc politiskā režīma maiņām, ir jāatzīst un jāuzteic. Būtiski ir tas, ka šīs valsts demokratizēšanas um, um, galvenās personas uh, E, Tām ir palīdzējušas NATO struktūras, apvienotās nācijas ir klātesošas Ašhabatā, un es uzskatu, ka mums ir nepieciešams mobilizēt un piedāvāt demokrātijas standārtus šajā valstī, kā arī stiprināt Eiropas projektu, lai varētu e, stiprināt e, cilvēku tiesības Turkmenistānā un šajā reģionā kopumā. Es arī apsveicu NVO klātbūtni, kura dod iespēju piemērot standārtus dialogam starp mūsu abām telpām, mazliet varbūt citā uh, griezumā nekā ierasts. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienība ir ļoti būtiski sadarboties ar visām kaimiņu valstīm, vēl jau vairāk tāpēc, ka Turkmenistāna ir Vidusāzijas svarīga kaimiņu valsts. Protams, ir arī citas politiskās intereses, kas ir būtiski šajā reģionā - Krievija, Ķīna, kurām ir potenciāls ekonomiskām attiecībām un tradīcijas attiecībās, kas ir nesenāks, jo tāpat arī gribu norādīt, ka Turkmenistāna ir atvērta globālām, globālai sadarbībai Turkmenistānas prezidents apliecinājis savu gatavību sadarboties ar pasaules partneriem. Ik viens sadarbības projekts divos virzienos, manuprāt, ir pozitīvs, un tāpēc es gribētu atbalstīt šo atbalstu, kurš dod mums iespēju īstenot savu lomu Vidusāzijā. Un, manuprāt, šis reģions un Turkmenistāna tam ir jākļūst par prioritāti Eiropas Savienības ārpolitikā un stājoties spēkā Lisabonas līgumam, prioritātei e, Eiropas ārējo darbību dienestā. Es ceru, ka Eiropas klātbūtne šajā reģionā būs ievērojama. Es pateicos jums par jūsu uzmanību un ar lielu interesi gaidu jūsu ieteikumus. Paldies! Sumes, kolēģa Nikolai! Paldies, kolēģi Nikolaja! Un Tagad ir vairāk pieteikušies runātāji, divi ēnu referenti. Pētērlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms teikšu, ka esmu ļoti gandarīts ar to darbu, ko paveic mūsu referente. Es domāju, ka viņa pastrādājusi godam, tiešām atbildīgi, Bet te pašā laikā saprotu arī to dilemmu, kas viņai jārisina, un saprotu arī viņas šos pēdējos ieteikumus. Viņa teica, ka būtu nepieciešams nodibināt tiesisko pamatu Centrāla Āzijas valstīs notiekošajām operācijām, un šī nu ir tā reize, ka tiešām mums sadarbība nav attiecīgi pamatota. Un šeit mēs esam runājuši par prioritārām lietām, par interesēm, kas ir jāņem vērā. Un, manuprāt, šajā ziņojumā pēc būtības ir iekļauts viss, kas vien šeit ir vajadzīgs. Jāuzsver skaidri attiecīgo vērtību un principu iekļaušana un jebkāda veida nolīgumā ir nepieciešams iekļaut pamatbrīvību un tiesību, nu, atsauce, piemēram, tiesības pulcēties, tiesības izvēlēties ticību, sirdsapziņas brīvību un tā tālāk. Šeit, šajā valstī neatkarīgās NVO nedrīkst darboties, piemēram, arī Eiropas Savienībā nav nekādas pārstāvības tur. Un ir arī skaidrs, ka situācija ir nopietna. Nu, kaut vai uh, sarkanais krusts nedrīkst darboties Turkmenistānā. Arī tāda organizācija kā ārste bez robežām uh, dodas prom no, no Turkmenistānas. Un kā jau tika vairāk kārt minēts, daudzām citām NVO ir milzīgas problēmas, respektīvi nav iespējams tur strādāt. Līdz ar to šis fakts ir tāda milzīga dilēma. Un tad jautājums ir, ko lai mēs darām, vai nu gaidīsim līdz uh, nolīgums tiks pieņemts, un tad paskatīsimies, vai būs kāda pozitīva attīstība, vai situācija kādā veidā uzlabosies, nu tā jau var arī būt. Un arī otrais variants būtu, kā piedāvāja padoma un komisija, ir šā vai tā iet uz priekšu un noslēgt šo nolīgumu. Man jau drīzāk šķiet, ka nolīguma noslēgšanai ir savi lieli plusi, Un šajā gadījumā, ja mēs noslēgsim nolīgumu, tad mums būs tāds tiesiskais pamats, tiesiskais ietvers, kas mums ļaus veiksmīgāk, rezultatīvāk īstenot savas intereses un mērķus. Es pats personiski jau ilgāku laiku uzskatu, ka visa šī zona un visas valstis, visas teritorijas būtu jāuzskata par reģionu, ar uh, milzīgu strateģisku svarīgumu un potenciālu Eiropas Savienībai. Un līdz ar to būtu vajadzīgi nelieli solīši, lai šo situāciju uzlabotu pakāpeniski. Tāpēc es uh, atbalstu šo sarkano pavadienu šajā ziņojumā, respektīvi, ka nepieciešams turpināt darbu un noslēgt noliegumu. Lielas paldies! Pēterle kungs, Belde kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit mēs runājam par Turkmenistānu, par Turkmenistānas diviem dokumentiem, un nu jau gadiem ilgi mēs spriežam par Turkmenistānu. Un teikšu, ka ir, ja nav nemaz tik viegli šo situāciju risināt. Esmu ar lielu interesi izlasījis ziņojumu, kas šeit ir sagatavots, un pirmkārt tiešām paldies par šo ziņojumu, taču neesmu līdz galam pārliecināts, vai sociālais klimats šajā valstī reāli uzlabosies. Varbūt būtu labi noslēgt šādu nolīgumu, bet te pašā laikā, ņemot vērā reālo situāciju, kaut vai saistībā ar reliģisko brīvību. Mēs esam pārliecināti, ka tās organizācijas, kas darbojas šajā valstī, ka šīm organizācijām rodas kontinuitātes problēmas, um, nav viegli turpināt ilgspējīgā veidā savu darbu, un šeit, diemžēl, reliģiskās brīvības jomā situācija nav uzlabojusies, un es nerunāju tikai par kristiešiem, bet principā par visām reliģiskām konfesijām. Līdz ar to, manuprāt, 13. punkts nav pārāk veiksmīgs, manuprāt, esošais formulējums ir zināmā mērā problemātisks, jo mēs šeit runājam par sociālo kontroli, šī kontrola turpinās, kaut vai pasts nepienāk kristiešiem. Tātad par, pat ar pasta sūtījumiem ir problēmas, te tā ir tāda cenzūra. Ko mēs šeit varam pamanīt? Situācija ir nopietna. Es saprotu, jūs jau teicat, ka ir tāda dilemma un uh, ir jāpasaka arī, ka mēs esam pamanījuši kritiskos punktus, bet te pašā laikā, uzskaitot visus plusus un mīnusus, labāk jau būtu līgumu noslēgt ja tad mums būs kaut kas tā, taustams, uz ko mēs varam atsaukties, un tad turpmākajos gados mēs varēsim piedalīties konsultāciju procesā, varbūt arī uzlabot mazliet situāciju, bet vēlreiz teikšu, ka situācija nav vienkārši, tā ļoti sarežģīta. Tā pašā laikā, ja mēs runājam par reliģisko brīvību, mums ir jārunā arī par vajadzību ļoti nopietni uzlabot situāciju. Lielas paldies! Paldies! Hautelas kundze, kas ir cilvēktiesība apakškomitejas vadītāja. Un liels paldies priekšsēdētāji! Es arī esmu ēna referente zaļo grupai. Manuprāt, šī ir unikāla iespēja mums, lai precizētu un parādītu, kā Eiropas parlaments izmantos starptautiskos nolīgumus atvēlētās uh, piekrišanas vai norēdīšanas tiesības, un tāpēc šajā gadījumā, ja vien referenta neiebilst un komiteja neiebilst, vēlos pievērst jūsu uzmanību mūsu izpratnei par to, kā turpmākā politika saistībā ar partnerības nolīgumu, kā tad šeit tik tiešām tiks radīti apstākļi, lai veicinātu tiesiskumu, valsts demokratizāciju un cilvēktiesību īstenošanu. Es uzmanīgi klausījos, ko teikuši kolēģi un referenti, un īstenībā neviens pagaidām nav teicis, ka šajā valstī nav problēmu. Visi ir teikuši, ka problēmas ir ļoti nopietnas. Nu, tad mans priekšlikums būtu, ja vien jums nav iebildumu, es varētu apakškomitejā maniem kolēģiem ieteikt, lai mēs sarīkotu kopā ar komisiju un uh, vadošām uh, starptautiskajām organizācijām, ne vēlāk par 14. oktobri mūsu sanāksmē uh, mēs varētu organizēt uzklausīšanu. Un, protams, arī referentei ir uh, jāpasaka, ka viņa nav iebildumu. Un tad mēs varētu redzēt, kā šāda iesaistīšana stratēģija varētu uzlabot situāciju. Nu, pavisam konkrēti. Ja nu vien mēs varam atļauties, tad varbūt mēs varētu grozījumu iesniegšanas datumu pārlikt jo tad mēs varēsim situāciju aplūkot dziļāk, pārspār, pārskatīt situāciju no cilvēku tiesību un tiesiskuma viedokļa, un tīri reāli tas nozīmētu, ka šīs datums ir jāpārliek uz 16. oktobri. Um, te man ir viena tāda problēma. Manuprāt, tiesiskais pamats nav izvēlēts pārāk veiksmīgi. Izskatās, ka Um, ne visi zina, kā ar 1. augustī 2010. gadā pagaidu tirzniecības nolīgums ir stājies spēkā, varbūt ne visi to zina, un manuprāt, šajā gadījumā tiek piedāvātas iespējas arī darboties cilvēktiesību jomā. Tāpēc vēl uzsveršu, ka mums ir vairāk, kaut kas vairāk, nevis tikai um, 89. gada nolīgums, kas tika noslēgts vēl padomju savienības laikā. Šajā gadījumā Pat pirms uh, Eiropas Savienība varētu izveidot savu delegāciju Ašhabadā, mēs zinām, ka kaimiņu valstīs ir uh, izveidotas pārstāvniecības pat pirms ir nolīgum, noslēgts partnerības nolīgums, tad varbūt arī šeit mēs varētu kaut ko tādu darīt. Aprīlī 2009. gadā parlaments rezolūcijā iekļāva 5 līdz 6 pamatmērķiem, kas ir vajadzīgi lai sasniegtu, uh, sasniegtu brīvās tirzniecības nolīguma izpildi un atkārtošu šos starpmērķus, un, manuprāt, Pēterlikums arī par to runājas. Pirmām kārtām, parlaments ir pieprasījis, lai uh, izpildot pagaidu tirzniecības nolīgumu, un es šeit nerunāšu par tiem turpmākiem soļiem, bet šiem pirmiem soļiem Turkmenistānai pirmām kārtām ir jāļauj uh, starptautiskai sarkanā krusta komiteja brīvi uh, strādāt, otrkārt uh, atlaist visus uh, politiskos ieslodzītos un sirdsapziņas ieslodzītos, ļaut arī nevalstiskām organizācijām mierīgi darboties un arī ANO organizācijām darboties valstī. Cienījamie kolēģi, vai mēs savus pašus vārdus uztveram nopietni? Vai, vai arī varbūt mēs vienkārši uzskatām, ka gan jau, gan jau? Varbūt mēs uzskatām, ka spērsim vēl vienu solīti un tad galu galā problēmas kaut kā atrasināsies Turkmenistānā. Jā, mēs saprotam, ka ir arī daži pozitīvi aspekti. Nu, piemēram, Turkmenistāna ir ratificējusi vissvarīgāko ANO konvenciju. Taču neesam pārliecināti, ka šī konvencija tika īstenota. Pieminēšu arī, ka Eiropas komisija, cik nu man ir zināms, ir aizbraukusi uz Turkmenistānu pirms kādu mēnešu, un Eiropas parlaments parasti uh, var sagaidīt no komisijas uh, ziņojumu par šāda veida vizīti. Un ja jau komisija ir klāt un gatava atbildēt uz jautājumiem, nu tad uzdošu komisiju arī jautājumu. Vai komisija tagad varētu sniegt mums uh, sasniegtā progresa analīze attiecībā uz tiem starpmērķiem, uh, kas tika izvirzīti 2009. gadā un kā šie starpmērķi ir integrēti partnerības un sadarbības nolīgumā, un vai komisija var apstiprināt, ka eksistē attiecīgais tiesiskais pamats, lai strādātu uh, pie cilvēktiesību jautājumiem, pamatoties uz pagaidu tirzniecības nolīgumu. Priekšsēdētāji, paldies, ka jūs tik pacietīgi mani, mani uzklausījāt, bet es tiešām uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, šos jautājumus izvirzīt tagad, pirms mēs būsim apstiprinājuši saskaņā jau no Lisabonas procedūru. Liels paldies! Hautals kundze bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu komentārus, manuprāt, jāņem vērā visi jūsu komentāri. Un pēdējais āna referents ir Lozingas kundze. Jā, es varu lielāko tiesu piekrist tam, ko ir teikuši teikt citi, arī Hautalas kundze, viņa savu priekšlikumu un veidu, kā mēs to visu varam risināt, ir uh, ļoti labi piedāvājusi. Es tā līdz galam nesaprotu, kāpēc Nikolai kundze uzskata, ka ir pienācis brīdis noslēgt noliegumu. Es arī ļoti rūpīgi mēģināju sekot situāciju Turkmenistānā un ļoti rūpīgi analizēt šo situāciju. Bet uh, Šajā gadījumā, kad mums ir informācija par nevalstiskām organizācijām un, un cilvēku tiesības, manuprāt, Turkmenistānā tiek ļoti nopietni apdraudētas, ja mēs šo nolīgumu noslēgtu tagad, tad, manuprāt, rodas briesmas, ka cilvēku tiesības tiks pakārtotas uh, ģeostrateģiskiem mērķiem un ekonomikas mērķiem. Tāpēc, nu, es neplānoju tagad pārāk plaši runāt, lielākoties jau viss ir pateikts, bet mūsu uh, politiskā grupa GOE NGL uh, šobrīd noraida šādu nolīgumu, un man šķiet, ka Hautalas kundzes uh, priekšlikumi ir ļoti atbalstām. Paldies! Liels paldies, un tagad Gomeša kundze. Un tad būs Aksels Naizers no komisijas. Man aju. Priekšsēdētāji, es arī varu atbalstīt Hautals kundzes teikto. Viņa ir cilvēktiesība apakškomitejas vadītāja. Es uzskatu, un šeit ne jau tikai tā informācija, ko esmu ieguvusi no dažādiem avotiem, bet arī šeit, no pašā ziņojumā. Tas, kas ir teiks par cilvēktiesībām, tas skaidri un gaiši parāda, ka mēs nevaram piekrist šādam precedentam, jo tas tik tiešām kļūs par ļoti nopietnu precedentu, ja mēs tad upurēsim ekonomisko interešu labā cilvēku tiesības. Un ja mēs runājam par ekonomiskām interesēm, tad nav nekādu problēmu uh, attīstīt ekonomiskās intereses uh, partnerības nolīguma ietveros. Es nedomāju, ka šeit ir kādi ierobežojumi vai liegumi, kas neļautu uh, nodibināt Eiropas Savienības pārstāvniecību Ašhabadā. Pēc būtības šāds nolīgums vienkārši politiski atbalstīs režīmu, kas ļoti nežēlīgi izturās attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, piemēram, politiskās partijas nevar brīvi uh, aģitēt, cilvēktiesības ir ierobežotas, reliģiskās brīvības ir ierobežotas, iedzīvotāji nedrīkst izbraukt no valsts, pilsoniskās organizācijas ir, ir ierobežotas savā darbībā, korupcija zeļ un plauks, no nu, es nezinu, manuprāt, tas tā ļoti nopietni. Es nedomāju, ka Eiropas parlaments drīkstētu šādu nolīgumu apstiprināt. Um, Man ļoti patīk tā doma par uzklausīšanu, ko ieteica Ahaudalas kundze, un manuprāt, gan komisija, gan dalību valstis var attīstīt ekonomiskās attiecības ar Turkmenistānu, bet atcerēsimies, protams, ka šī valsts ar tik, tik milzīgu cilvēku tiesību pārkāpumu skaitu nu nevar būt arī ekonomiski uzticams partneris. Un tad vēl viena lieta, un par to jau tika runāts. Nu, ko tad komisija mums teiks pēc savas vizītes? Viņi tur ir bijuši septembrī, saskaņā ar Lisabonas līgumu, 219. pāntu, otro punktu. Parlamentam ir jāiegūst šāda informācija no komisijas, nu tad labprāt arī iegūsim šo informāciju. Gribētu arī uzzināt, kā cilvēktiesība un demokrātijas instrumenti un vai vispār šādi instrumenti tiek izmantot attiecīgajā veidā, respektīvi, lai atbalstītu tos cilvēkus, kas cīnās par cilvēku tiesību ievērošanu. Un tad arī kāda veida pasākumi, lai atbalstītu cilvēktiesības, kādus pasākumus komisija ir, ir veikusi, izmantojot šos instrumentus. Un tad arī teikšu, tik tiešām, es nedomāju, ka mēs tā varētu darīt, un vēlreiz teikšu, ka lieta ir ļoti nopietna, un es šeit nerunāju tikai par Turkmenistānu, es runāšu par šo precedentu, par tādu signālu, ko parlaments raidītu komisijas un padomes virzienā attiecībā uz citiem nolīgumiem. Šeit varētu būt ļoti nopietnas sekas, jo gal galā būtiskākais ir ievērot tiesiskumu visā, lī, visos līmeņos arī Turkmenistānā. Vēlreiz teikšu, ka man ir ļoti daudzas nopietnas bažas, un es nedomāju, ka parlaments drīkstētu tagad uh, akceptēt, noli, uh, akceptēt ziņojumu, kur ir teikts, ka pagātnē cilvēktiesības tika nopietni grautas. Šeit uh, parlaments būtu konfliktā pats ar sevi. Man jau šķiet, ka tieši parlaments uh, Eiropas Savienība ir bijis viskonsekventākā institūcija. Mēs vienmēr esam teikuši, cilvēktiesības ir primārās tiesības, un līdz ar to šī doma mums nekādā gadījumā nepatīk. Šai ziņojumā paldies! Liels paldies! Nu, tagad uz kādu brītiņu nebūšu kā vadītājs, vienkārši būšu kā deputāts un teikšu, ka es varu pilnībā piekrist tam, ko teica Gomes kundze un Hautals kundze. Un tagad atkal esmu priekšsēdētājs un ļaušu izteikties uh, Naizela kungam no komisijas. Lūdzu. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Many thanks for giving. Man sauc par Akselu Nikesu. Paldies, ka esat mani uzaicinājuši par šo iespēju uzrunāt. Es no 1. septembrā strādāju pie Turkmenistānas jautājumiem. Es pilnībā saprotu deputātu bāžas, kas šeit izskanēja. Tiešām cilvēku tiesību situācija ir ļoti attālināt no jebkādiem uh, startautiskiem standartiem. To mēs apzināmies, mēs cet, necenšamies slēpt uh, šīs grūtības un to situāciju, kādā atrodas šis valsts pilsoņi. Es gribu norādīt, ka nav nekāda juridiskā ietvaru šais attiecībās, un tādēļ mums ir grūti virzīt uz priekšu šīs jautājums un paust arī mūsu bāžas par uh, cilvēktiesību situāciju. Pēc mūsu domā mums ir nepieciešams šāda, šās ietvaru nolīgums, un pret Pretējā gadījumā mēs balstāmies uz 89. gadu, 89. gadu nolīgumu ar vēl toreizējo PSRS. Un uh, šajā pagaidu līgumā ir iestrādāta cilvēku tiesību klauzula, bet tas uh, nav uh, tiesiskais pamats attīstītam dialogam par cilvēktiesībām ar Turkmenistānu. Šeit ir runa par uh, cilvēktiesību ievērošanu un demokrātijas attīstību, bet tas nav juridiskais pamats, lai šo darba kārtību virzītu uz priekšu. Ja mēs vēlamies šādu juridisko pamatu, tad mums ir jāpanāk uh, sadarbības nolīguma spēkā stāšanās ar Turkmenistānu. Šī izolācija arī no mūsu puses ir turpinājusies uh, daudzus gadus, un šāda situācija nav uzlabojusi stāvokli Turkmenistānā. 2007. gadā per, pēc Venmuhameda ievēlēšanas prezidenta amatā Tika doti solījumi, bet tie nekādā mērā nav izpildīti. Tomēr pēdējā laikā ir notikuši zināmi uzlabojumi. Tiešām mēs esam redzējuši konkrētus uzlabojumus attiecībā uz ierobežoju to pārvietošanās eh, iespēju valsts iekšienē, bet joprojām nav iespēja ceļot uz ārzemēm. Tāpat ir cilvēku tiesību un demokrātijas uh, ierobežojumi. Ir izveidota valsts komisija, kas izskata uh, cilvēku sūdzības par tiesību sargājošo institūciju darbu. Un uh, ir nesen arī veiktas reformas šā gada mājā, proti ir apstiprināts jaunais krimināla kodeks, kur ir samazināti maksimālie uh, ieslodzījuma termiņi par uh, par eh, smagiem noziegumiem un ir arī paredzēts, ka noteiktos gadījumos cietumsod var aizstāt ar uh, naudas sodu. Tagad arī uh, ir notikusi pārējos uh, daudzpartijas sistēma, ir izveidota patiešām arī lauksēmnieku partija, tāpat tiek pārskatīts arī šobrīd civil kodeks. Uh, Un tāpat tiek strādāts pie tieslietu sistēmas un uh, preses darbības nosacījuma pārskatīšanas. Protams, šie pasākumi ir nelieli, bet taustāmi. Uh, un uh, mēs uh, jūtām no Turkmēnijas puses vēlmi uh, īstenot lielāku atvērtību un sadarbību ar Eiropas Savienību. Protams, cilvēku tiesības varbūt nav viņu uh, galvenās rūpes, bet viņi vēlas lielāku atvērtību. Mēs esam saņēmuši pozitīvus signālus. Tagad, protams, mēs varam pavē, pagriezt muguru šai valstī un uh, atteikties no šādas vēlmes veicināt lielāku atvērtību, bet uh, mēs nevaram ignorēt arī to, ka tas varētu būt mūsu svarīgs partners šai reģionā, ka arī mums ir ekonomiskās intereses sadarboties ar Turkmenistānu, arī Turkmenistānas pilsoņu interesēs, un mums ir jāsaprot arī, ka Turkmenistāna var dot savu ieguldījumu reģionu stabilitāti zēšanas procesā, ņemot vēru arī uh, situāciju Afganistānā un miera uh, procesa veicināšanu. Mēs tāpat mums ir jādomā arī par to, kā diversificēt mūsu energo Uh, nesēju pie gādes avotus. Mums ir jāpānāk zināms līdzsvars starp cilvēku tiesību situācijas uzlabojumu Turkmenistānā un mūsu energoapgādes intereses, kas uh, saistīts ar šo reģionu. Es domāju, ka šis nolīgums varētu mums palīdzēt virzīties šajā virzienā. Es gribētu arī atbildēt uh, uz dažiem jautājumiem, ko minēja Gomešs kundze un Hatals kundze, runājot par šo neseno Eiropas komisijas vizīti. Šeit laikam ir domāts jūnijā Ašhabadā notikušais cilvēktiesību dialogs, kur tika apspriesti daži asi aktuāli jautājumi par uh, starp starptautiskā sarkanā krusta komitejas iespēju piekļūt uh, ieslodzītajiem, tāpat apsūdzības par spīdzināšanu, par uh, reliģijas brīvības ievērošanu. Par šiem jautājumiem mēs runājam ar turkmeņiem, un lai arī šīs debats nevienmēr ir vienkārši, šāds dialogs notiek. Kā Gomeša skundze minēja, kā var izmantot visus šos cilvēku tiesību demokrātijas instrumentus. Kā jūs teicāt, Turkmenistāna ir apstiprinājusi lielāko daļu starptautisko konvenciju par cilvēku tiesībām un demokrātiju. Tagad jautājums ir par to, kā šie dokumenti tiek īstenoti. Uh, līdz 2013. gadām ir paredzēts veikt virkni pasākumu, um, proti parlamenta, parlaments strādā pie tiesu sistēmas reformas, un mēs arī uh, aicinām īstenot uh, izglītības sistēmas reformas, jo tās varētu pēc mūsu domām dot tiešām uh, reālu stimulu valsts attīstībai, un mēs aicinām, lai šai izglītības reformām tiktu noteikta prioritāte valstī. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Pirms dodu vārdu mūsu referentei debašu rezumējumam es uh, ierosinātu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu un sekretariātam noteikt uh, šo datumu, līdz kuram jāiesniedz grozījumi. Tagad es dodu vārdu Nikolai Kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par uh, grozījumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, es pilnībā atbalstu šādu ierosinājumu. Mums nevajadzētu liekt parlamentam iespēju padziļināti strādāt pie šā jautājuma un pieņemt lēmumu pilnībā izprotot situāciju. Es runāju arī par šiem kritērijiem nu pat, un šeit proti runa par sešiem kritērijiem daļēji šie kritēriji ir vai nu izpildīti, vai tiek pildīti uh, Turkmenistānā, un kā komisijas pārstāve norāda, ka ir liela atšķirība starp to, kas notiek uh, pašreizējā prezidenta valdības laikā un kas notika Ņāzo valdības laika. Protams, mēs varam šo valsti ignorēt, nosodot to, ka netiek pildītas demokrātijas normas. Protams, mēs varam kritizēt un šo valsti atstāt novārtā, bet no otras puses mēs varam arī sadarboties un veicināt demokrātijas procesu attīstību šai valstī. Es domāju, ka mūsu iesaistīšanās šajā valstī eh, nozīmētu, ka mēs iestājāmies par demokrātijas normu īstenošanu neatlaidīgi un saprātīgi, un tā mēs varētu izpildīt mūsu politiskos un filozofiskos mērķus. Otrs risinājums būtu vienkārši noskatīties, stāvot malā, kā šī valsts attīstās, bet es domāju, ka tas neko nedotu mūsu vērtību īstenošanai. Paldies! Nikolai kundzei, un tagad mēs pāriesim pie septītā darba kārtības punkta, proti Eiropas kopienas un Moldovas republikas partnerības un sadarbības nolīguma protokola apspriešana. Un uh, ieteikuma projekts ir sagatavots par šo jautājumu Šeit ir runa par vispārējiem uh, principiem, kā Moldāvija var, Moldova varētu piedalīties uh, aģentūrās un struktūrās, ko veido Eiropas Savienība. Protokols ir parakstīts šobrīd, un tagad parlamentam ir jādod savs atzinums par to, un mūsu rep referents šajā jautājumā ir Grējams Vatsons. Priekšstādātāji, kungs, paldies! Moldova saskaras ar tādiem izaicinājumiem, kas ir ļoti atšķirīgi no Turkmenistānas situācijas, par ko runāja uh, Nikolai kundze, bet arī šī situācija ir interesanta un ir pelnījusi, lai mēs tai pievērstos. Valstī ir gaidāms trešās vēlēšanas divu gadu laikā, jo uh, parlamentam divreiz nav izdevies uh, ievēlēt prezidentu. Gimpu uh, prezidenta pienākumu pildīja Tājs ir atlaists parlamentu vēlēšanas notiks 28. novembrī. Tagad mums ir jāpauž savs viedoklis par partnerības un sadarbības nolīguma protokolu starp Eiropas Savienību un Moldovu. Attiecības mums ir bijušas labas, mēs vēlētos padziļināt šīs attiecības. Uh, Moldovas valdība cenšas uh, apliecināt saviem pilsoņiem, ka sadarbība ar Eiropas Savienību var dot pozitīvu ietekmi uz uh, visām jomām, ne tikai finansiālā jomā, bet arī attiecībā uz vīzu režīmu atvieglošanu un par iespējamo asociācijas līgumu nākotnē, kas varētu tikt noslēgts ar šo valsti. Š šis protokols uh, balstās uz Eiropas Savienības vispārējo nostāju, lai uh, nodrošinātu to, ka partneru valstis spēja piedalīties uh, kopienas aģentūru un kopienas programmu darbībā. Darbība katrā programmā prasa uh, saprātnes memoranda sastādīšanu un parakstīšanu no abām pusēm, un tāpat uh, partneru valsts apņēmību dot finansiālu ieguldījumu šīs uh, programmas īstenošanā. Ja mums šāda sadarbība attīstīsies ar Moldavu, kā mēs to ceram, mums ir vajadzīga demokrātiska attīstība un politiska stabilitāte, lai šis protokols būtu īstenojams. Uh, pašreizējā politiskā situācija Moldovā ir satraucoša un mūsu komiteja ir nolēmusi nosūtīt īpašu delegāciju uz Moldovu tuvākajā laikā. Ceram tikties ar dažādu pušu pārstāvjiem un sniegt pārskatu par situāciju valstī. Tomēr mēs uzskatām, ka uh, mēs varam dot pozitīvu atzinumu par padomas lēmumu par protokola parakstīšanu uh, partnerības un sadarbības nolīgumam ar Moldovas Republiku. Paldies, kolēģi! Jūsu uh, Runa bija ļoti pārliecinoša un šķiet, ka ir uh, liela vienprātība par jūsu sagatavoto atzinumu. Un es domāju, līdz ar to mēs varam izsludināt pārtraukumu līdz 11.15, kad notiks paplašinātais birojs. Ritiro quanto detto, relatore Watson. <laughs> C'è l'onorevole Maccovei che vuole intervenire. Non, non avevo visto nessun Dunque non gesto. sono stato tanto. Votson eh, kungs atvainojos, varbūt kāds vēl vēlas uzstāties. Jā, Makovejs kundze vēl vēlējās uzstāties. Es domāju, ka man kaut kas būtu jāsaka, un viss, ko es varu teikt, es varu tikai atbalstīt Grējama teikto, un gribu teikt, ka mums ir jāatbalsta un jārosina demokrātiskie spēki eh, gaidāmo vēlēšanu kontekstā neatkarīgi no tā, kādu politisko grupu tie pārstāv, jo patiesībā demokrātiskie spēki ir tie, kas ir pret komunistu partiju, un komunistu partiju es šeit nedomāju sociālistu partiju, un tad redzēsim, kāds būs vēlēšana rezultāti. Si aggiunge l'onorevole Belder. Vārds Belder kungam priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu Vatsona kunga centienus, jo pēc manām uh, domām uh, nopietnas pilsoņu iniciatīvas manā valstī tiek īstenotas, lai uh, atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus Moldovā, un šī valsts ir joprojām ļoti nabadzīga. Mm, Moldovas atbalstam notika plaša demonstrācija, un mēs Eiropas parlamentā vēlētos arī uh, īstenot konkrēts pasākums, lai uzlabotu situāciju šai valstī, un mums kā Eiropas Savienībā ir skaidri jā runā par to, ka mēs solidarizējamies ar šais valsts pilsoņiem. Es gribu tagad vēl pārbaudīt, vai vēl kāds vēlas izteikties. Ja nē, nu tad tomēr ir vienbalsīgs atbalsts jūsu atzinumam, Botsonkungs.